likumiem. Mēs uh, visu ņemsim pie sirds un darīsim visu labāko. Paldies! Jā, prezident. Priekšsēž kungs, prezident kungs. Eh, paldies! Un vēlam veiksim viss eh, jums pildot pienākums Eiropas vārdā un ceram uz veiksmīgu sadarbību. Līdz ar to beidzam debates par Kipras prezidentūras darba programmu un pievēršamies nākamajam darbā kārtības punktam - komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadam atgādina deputātiem, ka šajā darbkārtības punktā nav paredzēts brīvā mikrofona procedūra uzstāsies tikai eh, pa vienam runātājam no katras politiskās grupas. Uzsākšu debats ar to. ka došu vārdu komisijas eh, prezidentam Šefčoviča kungam. Prezidenta vietniekam. Eh, priekšsēžkungs, godātie deputāti, šīs dienas debatas nāk īstajā laikā, jo mēs esam krustcelēs. E, ir palikuši tikai divi gadi šajā sasaukumā, un nākamie gadi būs atkal ļoti nozīmīgs laiks Eiropiešiem, viņu darbietām, viņu sabiedrībām. Tas būs arī izšķirīgs brīdis, lai īstenotu reformas un e, nodrošinātu mūsu ekonomiskā sociālā modeļa dzīvot spēju. Pējo gadu gaitā Eiropas Sanība ir parādījusi, ka tā ir nenovērtējams spēlētājs krīzes seku risināšanā. Kopā esam raduši mētiecīgas risinājumus, eh, lai tūlītējās problēmas risinātu, un esam arī uzsākuši darbu ilgtermiņa izaicinājumu risināšanas. Esam ekonomiskās pārvaldības sistēmu izveidojuši, esam pārveidojuši finanšu uzraudzības un, eh, sistēmu un esam uh, vienmēr paturēšu darbietas mūsu, darb, eh, mūsu uh, pūliņu centrā. Tagad ir jāvirzās uz priekšu ar uh, nodrošinot pareizi līdzsvaru starp valsts finanšu līdzsvarošanu, struktūrām reformām un mērķiecīgām investīcijām. Šajā kontekstā vienbalsīgais uh, atbalsts daudz eh, gadu finanšu plānam ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu izaugsmu un jaunu darbietu radīšanu Eiropas Savienībā. Šie elementi ir droši pamats es politisko prioritāšu noteikšanai nākamiem gadiem. Eh, mums ir jau uz kā celt. Eh, grupu rezolūcijas parāda, eh, ka politiskā spektrā ir plaša vienprātība arī par to, kā ES dimensija var eh, eh, tiešām ekonomiskās spiediena laikā dot lielu pienesumu. Tas parāda arī to, ka mums ir vienotas, vienot uzskatu par prioritātēm um, ar parlamentu un komisiju un komisija jau šī gada gaitā pieņems daudz no pasākumiem, kurus arī parlaments uzskata par prioritāriem. 12. Eh, eh, eh, decembrī Eiropadomē prezidents Barozu nospraudīs galvenās prioritātes nākamajam gadam izaugsmēji un darbietu radīšanai pamatojoties uz ES 2020. gada stratēģiju kontekstā ar Eiropas semestru pusgadu esam redzējuši, ka uh, ES 2020. gada stratēģija ir arvien konkretizētāka jau uh, eh, nacionālās stratēģijās un valsts reforma programmās. Tagad esam uzsākuši valsts uh, otro Eiropas Savienības pusgadu, un tas, uh, šī plāna būs uh, arī uh, labs uh, pamats. Uh, E, tam, lai konkretizētu mūsu darba plāns nākamajiem gadiem. E, un savienības e, dodamais pievienotā vērtība ir liela, pamatojoties uz pagājušās nedēļas padomē pieņemtiem lēmumiem, es varu virzīties uz priekšu, īstenojot ciešāku ekonomisko monetāro savienību. Tas ir izaicinājums Eiropas Savienībā un iedrošinošs solis, ņemot vērā šodienas nebijušos izaicinājumus Droši vien nav nevienam jānorāda, ka, e, lai šie pasākumi būtu veiksmīgi, tiem ir pirmkārt jābalstās uz kopienas metodu un uz Eiropas parlamentu pilnu tiesīgu piedalīšanos. Tāpat laikā mums ir arī jāsaglabā e, virzība, padziļinot vienoto tirgu, radot uh, priekšnoteikumus uh, rūpniecībai, pakalpojumiem, uh, līdz galam novedot digitālu darbu kārtību, eh, pakalpojumus modernizējot, eh, modernizējot rūpniecības politiku, eh, veicinot cilvēku izglītību, tālāk izglītību un konkurētspēju, Eiropas konkurētspēju pasaulē. Kā vienmēr, Eiropās celsme notiek ar konkrētiem rezultātiem. Savienības stāvokļa debate uh, būs starta šāviens mūsu struktūrāliem dialogam uh, par nākotnes prioritātēm. Eiropas uh, komisija arī uzskata, ka uh, sanāksme 2. oktobrī ar komiteju vadītājiem būs svarīga iespēja darba programmas izvērt, virzības izvērtēšanai. Uh, Eh, ja būs veiksmīga sadarbība starp parlamentu padomu komisiju, tad mēs gūsim tiešām panākums eh, likumdošanā, eh, un tā šeit ir arī svarīga loma spēlējama dalību valstīm. Tikai rīkojoties kopīgi un ar apņemību Eiropā spēs dot tos rezultātus, kas ir nepieciešami mūsu pilsoņiem, uzņēmiem un tautām. Šīs dienas debats ir svarīgs solis šajā virzienā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, viceprezidenta kungs, par darba programmas skaidro izklāstu. Es vēlos arī atvainoties par to, ka padomes prezidenta uh, izvadīšana no zāles kļuva par tādu fotogrāfu sesiju nedaudz. Uh, ceru, ka tas jūs runu pārāk netraucēja. Un tagad um, atklāja debats. Pirmkārt došu vārdu Kristīgo demokrātu pārstāvjiem, EPP pārstāvjiem. Uh, Sājerkungam. Paldies priekšādātā. Priecājos, lūk, kas ir šeit. Priecājos arī, ka mūs uzrunāja vicepriekšēdis Šefkovičs kungs, Tautas partija. Šai brīdī, kad apspriežam 2013. gada komisijas darba programmu, ir skaidra un ļoti tālējoša. Mēs vēlamies domāt par to, ko atstājam nākamajai Eiropiešu paudzei jo vēlami viņiem, vēlamies viņiem atstāt nevis parādus, bet darba vietas un darba iespējas, iespējas virzīties uz priekšu. Kā mēs mēdzam teikt, Eiropa pārāk ilgi ir dzīvojusi uz parādu, uz krīta. Un ir ārkārtīgi viegli, protams, tērēt nākamo pauģu līdzekļus un resursus, bet es domāju, ka Eiropai tas ir jāizbeidz darīt. Eiropā ir jānodrošina tiesības uz labklājību arī nākamajām paudzēm, un tāpēc jāķers pie darba jau šobrīd. Jāpiedāvā darba iespējas, darba vietu radīšana, jā, jānodrošina. Jaunajai paudzei jāspēj atrast darbs, jāspēj iekļūt darba tirgu, un tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem, kas ietverts arī komisijas darba kārtībā. Bet gribētu skaidru un gaišu uzsvērt tautas partijas vārdā, ka šim mērķim vajadzētu būt prioritāram. Tam jābūt prioritātei numur viens. Mums ir jācīnās pret jauniešu bezdarbu. Iedomājieties šos cilvēkus, kas tikai sāk savu dzīvi. Un jau pašā tā sākumā viņiem nav nekādu izredzi dabūt darbu. Tā tas nevar turpināties. Mums jāpiedāvā iespējas jaunajiem ļaudīm, jāpiedāvā viņiem darba vietas. Un tāpēc jāizmanto visi instrumenti, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Tā runājam gan par atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem, tāpat arī mums jānodrošina tas, un to gaidām no komisijas, ka tiek noteikti skaidri mērķi un laika grafika tādās jomās kā jauniešu mobilitāte, valoda apgūšanas prasmes un tam līdzīgi. Mums jāizmanto viss potenciāls, kas ir Eiropas Savienībā šai jomā. Mēs zinām, ka lielākoties, protams, šī atbildība ir dalība valstu ziņā, bet arī Eiropas Savienotībai ir zināmas iespējas īstenot tiesību aktu šai jomā. Mēs nereti lepojam, lielamies ar to, ka, lūk, esam nodrošinājuši brīvu cilvēku pārvietošanos, kapitālu preču pārvietošanos, bet ignorējam to, ka ir arī ļoti daudz šķēršļu šai, šiem principiem, un cilvēki nespēja tos pilnībā izmantot. Nu, īpaši tas attiec uz pakalpojumu. Tāpat tautas partija atgādina, ka nepieciešams noslēgt digitālo vienoto tirgu. Mums gal galā ir jāizveido uh, spēcīgāku uzticēšanās starp klientiem un biznesiem, tā, lai varētu norisināt, lai varētu pilnveidoties šis digitālais tirgus. Un viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem tāpat ir samazināt arī birokrātisko slogu. Tādējādi izrādot paraugu dalību valstīm Eiropas līmenī. Mums vienlaicīgi jānoņem administratīvais sloks no pilsoņiem un uzņēmumiem, tā kā to redzam paredzētu šajā programmā, tātad no 25, par 25% līdz 2015. gadam. Tagad, kad apsēžam komisijas darba programmu, tad nereti par to zin, nāks at, runājot, nāks atkārtoties. Atkārtoju to atkal un atkal katru gadu, jo saskaņā ar pētījumiem parasti tikai līdz 50% no mērķu tiek izpildīti. Kom, tā kā tie paredzēti komisijas darba programmā, un to man nāks teikt katru gadu. Tāpēc es gribētu ierosināt, lai AFKO komiteja nāk lajā ar pašiniciatīvas ziņojumu par to, kā spēcināt mērķu izpildi. Es neesmu pret elastību, nē. Ne It īpaši krīzes laikā elastība pilnīgi noteikti ir vajadzīga, ir vajadzīgs spēt rīkoties strauji, bet plāns ir kā vērts tikai tad, ja tas tiek arī izpildīts. Ja tas netiek izpildīts, vai vismaz puse no tā tiek vienkārši ignorēta, tad tas nebūtu nav optimāls rezultāts. Un tāpēc, kolēģi, es domāju, ka mums vajadzētu likt galvas kopā un domāt par to, kā šo jautājumu veicināt. Es protams, eh, uzticos komiteju, jo tā ir tāds stabilitātes spēks, un mēs gaidām no komisijas to, ka viņi tā arī rīkosies, bet nerad Eiropas iestādes tomēr tiek apsūdzēts par to, ka, lūk, tās rīkojas tikai pēc tam, kad viss jau ir noticis. Komisijai ir jābūt iespēja rīkoties tajā brīdī, kad process aizsāks, tai jākļūst par procesu vadītāju. Arī krīzes laikā viņiem ir jāspēj rīkoties ne tikai pēc tās, bet jāpiedāvā skaidri un gaiši atsaucas punkti jau procesa laikā tautas partijas un savas partijas vārdā, kā arī es domāju, ka parlamenta vārdā mēs varam paust atbalstu jums, jūsu rīcībai, ja tā ies šādā virzienā. Un tāpat, protams, ir jāspēcina sadarbības starp šīm iestādēm. Mēs neesam greizsirdīgi, mēs neapskaužam to, ka citām iestādēm ir kaut kāda cita uzdevuma. Nē, vakar Rebeka Hārms kritizē, piemēram, komisiju, sakot, ka, lūk, mēs esam it kā greizsirdīgi, nenovīdīgi runājot par viņu uzdevumiem. Nē, mēs vienkārši vēlamies piedalīties un pārliecināties, ka viss norisinās pēc labākā labākās sirdsapziņas. Paldies, tālāk došu vārdu sociāldemokrātu pārstāvim Gerero Salām kungam. Gracias, señor presidente, gracias, señor komisario. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs. Vakar sanāksmes laikā piedzīvojam ko diezgan neparastu. Bija milzīgi aplausi komisijas priekšsādātājam. Tas tiešām bija tās, um, tāds diezgan pārsteidzošs mirklis, jo tas nebija nekas oficiāli paredzēts, ieplānots, nē. Tie bija spontāni aplausi, aplaudēja gandrīz visi klātesošie, gandrīz viss parlaments aplaudēja komisijas priekšsādātājiem. Nu, tas liecina par divām lietām. Pirmām kārtām par attieksmi par to, ka komisija ir aizstāvējusi kopienas intereses Eiropadomē Un tas bija tas, par ko parlaments aplaudēja pirmām kārtām, jo komisija aizstāvēja parlamenta īpašās intereses, un šo attieksmi parlaments ļoti augstu vērtēja. To arī atzīmēja Šulckungs. Un parlaments pilnīgi noteikti to vērtē ļoti atzinīgi. Gal galā mēs esam tie, kas pārstāv tautu Eiropas Savienībā, iedzīvotājus. Bet aplausi atspoguļo arī to, ka gan Eiropas parlaments, gan komisija abi ir nobažojušies par to, kā situācija šobrīd pasliktinās Eiropas Savienībā ekonomikas krīzes rezultātā. Un tas gal galā, protams, kaitē mūsu iedzīvotāju labklājībai samazina viņu dzīves eh, līmeni un rada nabadzību. Ir ļoti plašas bažas arī par eiroskepticismu pieaugšanu. Parādās ekstrēmista kustības, uh, ļoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Turklāt gan komisija, gan parlaments ir nobažījušies par to, ka pasliktinās attiecības starp iestādēm Eiropas Savienībā komisija un parlaments redz un ir konstatējis, ka arvien vairāk pieaug šī starpvaldību lēmumu pieņemšanas uh, tendence. Uh, un nevis kopienas metodi pieņemot daudz svarīgus lēmumus. Un tāpēc arī mēs parlamentā uzskatām, ka tieši kopīgiem spēkiem ar komisiju mēs varam strādāt pie savu interešu aizsardzības un cīnīties pret šo tendenci. Es domāju, ka šeit parlamentā mums tāpat arī jādara viss iespējamais, lai pārliecinātos, ka izstrādājam kopīgu rezolūciju, kas saņem plašu parlamentādu balstu pieprasot komisiju rīkoties un izsakot tai atbalstu par to, ko tā veikusi parlamentu labā. Mums ir vajadzīgs ambi ambiciozs darba plāns. Mums ir jāveicina nodarbinātība, izaugsme, tā, lai pilsoņiem atjaunotos uzticēšanās Eiropas Savienībai, ir vajadzīga plašāka ekonomika, ekonomikas attīstība, dinamika, arī daudzgad finanšu plāna ietvaros. Ir vajadzīgs arī bufera fonds, kas ļauj mums samazināt riskus, tāpat arī jāiz, jāstiprina Eiropas pusgada mehānisms, jārunā par eiro obligācijām un citāda veida resursu jautājumiem. Uh, laikā no 2013. gada. Lielākā daļa grupas ir nolēmuši balsojumu par šo rezolūciju pārcelt uz vēlāku laiku, uz septembri, tā lai mums būtu vairāk laika strādāt pie kopējās rezolūcijas un rast vienošanos, tā lai parlaments var runāt vienotā balsī, uzstādot savus prasības uh, komisijai. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu Aldi grupas pārstāvim Andrew Dafam. Lūdzu, priekšādātāji! Jūsu priekšā liktā programma nu tiešām ir bagātīga. Un tā pilnīgi noteikti atbilst faktam, ka tas būs pēdējais pilnas darbības gads šajā sasaukumā. Komisija nu dienu ir uzņēmusi ātrums. Un mēs to novērtējam. Jūs redzējāt, ar kādu kaismu visi aplaudēja Barozo kungam vakar. Tie tieši, tā tiešām bija spontāna un patiesa reakcija. Un tas, lai stāv kā pretstats tai kritikai, kas tika izteikta. Ja, piemēram, ir kāds, kas konsekventi apsūdz komisiju par to, ka viņi lūk nav gana leģitīmi, jo ir nevēlēti tehnokrāti. Liberāļi uzskata, ka spēcīga komisija ir vienlaicīgi arī politiska pēc savu raksturu. Protams, vienmēr iespējams nodrošināt uzlabojums. Arī funkcija jomā ir vairākas funkcijas, ko tā pilda, un nereti Dažas no tām tika īstenots ļoti aizklātā veidā. Nu, pirmām kārtām komisija ir Eiropas e, sabiedriskā seja, tā seja, ko redz iedzīvotāji. Otrām kārtām komisija ir tā, kas nodrošina administratīvo darbu. Un administratīvam darbam jānorisinās efektīvi, samazinot izmaksas un tai jāspēj īstenot Eiropas Savienības tiesību aktu. Turklāt komisija jābūt ļoti intelektuālai. Tai jāspēj domāt tālredzīgi. Turklāt komisijai vajadzētu aizstāvēt kopējās visu valstu intereses, aizstāvot arī pilsoņus. Un tādējādi komisija pilnā mērā varētu izmantot savas likumdošanas iniciatora uh, priekšrocības. Tīpaši tagad, kad tā nostājusies kā pretpols Eiropadomē. Komisija komisija kļūst vāja tad, kad tā nostājas aizsardzības pozīcijās kad tā sāk līdzdarboties kaut kādiem e, kulāros pieņemtiem e, lēmumiem, kad tā pakļaujas pāris premjerministru spiedienam, bet tā savukārt ir visspēcīgākā tajā brīdī, kad tā turas pie vispārējo interešu aizsardzības. Un tāpēc mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo bezprecedenta dokumentu, ko izstrādājusi komisija un četri tās priekšsēdētāji, ierosinot publiskot uh, uzmetumu ceļu kartē, kas attiec uz banku un fiskālo savienību. Paldies! Anke, jā, kolēģi! Paldies, kolēģi kungs! Zaļo vārdā vārds Turunenes kundzē. Paldies, priekšsēdētājiem! Zaļo vārdā vēlos teikt, ka ir skaidrs, ka krīzes politika, protams, būs arī 2017. gadā uzmanības centrā, kā pārvarēt krīzi. Ja mums tas neizdosies, tad Eiropas Savienība varētu arī izjukt. Tādēļ es gan īstermiņa ekonomiskās un finanšu reformas tām piešķiru augstu prioritāti, bet arī eh, ilgtermiņa institūcija reformām arī ir prioritāte. Vienāks ir skaidrs, kā attiecības starp krīzi un eh, komisijas darbu. Te ir jābūt šim attiecībām jābūt ļoti dinamiskām, jo krīze izraisa ne tikai to, ka ne jau tikai katru gadu ir kaut kas jādara, bet arī katru mēnesi, katru nedēļu. Mēs nevaram gaidīt līdz 2014. gadam, lai varētu šīs uh, eh, Rombrāja četras uh, pakaļas īstenot. Krīze uh, Tas, ka krīze ir viduspunktā, tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais, ar ko, pie kā mums varētu strādāt. Mums zaļiem ir ļoti svarīgi, lai tik ņemti vērā arī sociāla aspekta un vidas aspekti, un arī sabiedrības attīstība. Arī tā ir jābūt augstajai prioritātei. Mēs domājam, ka vienota kopīguma pieeja. Tas ir visilgspējīgākais ceļš, kas ved ārā no krīzes. Komisija ir jābūt ļoti aktīvai lai ieviestu gan uh, schēmu, gan arī uh, fondu uh, eiro obligācijām mums vajadzīgs daudz vairāk prasības eh, tām bankām, kas saņem eh, nodokļu maksātāju atbalstu. Ir jābūt konsolidācijai, ir jābūt eh, makroekonomiskajiem risinājumiem, makroekonomiskās līdzsvēra trūkums ir jānovērš un jāstrādā pie deficītiem un ir arī jāvēršas pret nodokļu paradīzēm. Ir jābūt uh, sociālai politikai, um, pieejai, izaugsmas politikai, um, lai visi mērķi 2020 tiktu īstenoti. Ir jābūt garantijām arī jaunatnē, un uh, uh, dalībvalstīm ir, tās ir jāaicina sniegt iespēju jauniešiem veidot nākotni Eiropā. Mēs esam uzrakstījuši rezolūciju zaļā politiskajā grupā, bet mēs vēlamies arī aktīvu politiku 2013 gadā no komisijas puses, jo runa ir par visu Eiropas Savienībā. Paldies, nākamais runātājs Harburkungs, ECR. Lielas paldies priekšādātāji. Es domāju, ka pilnīgi noteikti nepieciešams šo komisijas programmu skatīt kā tādu, kas dod komisijai līderu pozīcijas izaugsmas procesā. To arī pateicām savā rezolūcijā. Priecājos par to, ko teica Žozefs Sajers. Domāju, ka viņš arī mūs atbalsta šai jomā, bet tepat laikā esmu arī nedaudz vīlies, jo man likās, ka mēs būtu gandrīz nonākuši pie vienošanās par šo rezolūciju un par galveniem fokuspunktiem, bet piekrīt Zaira kungam tajā, ka daļa no problēmas, un to arī saku komisijai, ka daļa no problēmas ir tā, ka tā programma, ko jūs mums liekat priekšā, nevienmēr nodrošina fokus tieši uz izaugsmu un konkrētiem mērķiem. Komisija, jāsaka, ir ļoti labi rieģējusi uz to, ko man komiteja ir pieprasījis no tās, lūdzot piešķirt prioritāti vienotajiem tirgumu un tā tālāk. Vienotā tirgus akts gal galā ir tā pati lielākā programma, kas jāizteno nākamajā gadā, tieši tā, kā jūs to minējāt savā runā. Un tur ir arī iekļauti konkrēti mērķi, ir konkrētas politikas tur, un kundze tieši to arī no jums prasīja. Ko mēs vēlamies dzirdēt no jums, komisāri? Mēs vēlamies daudz skaidrāku vadošu lomu šo politiku īstenošanā. Nu, ja mēs tagad paskatāmies uz padomus secinājumiem, tad redzam, ka vienotais tirgus netiks sasniegts tikai un vienīgi ar komisijas politikas palīdzību un to īstenošanu dalībvalstīs. Nē, mums ir vajadzīgs kas vairāk. 2013. gada programmā nepieciešams iekļaut ietvaru kas ļautu dalību valstīm uh, uzņemties saistības vienotā tirgus e, pienākumu īstenošanā. Un tas ir padomus secinājumos. Un komisija katrā ziņā šeit ir loma spēlējama. Igad ziņojumā par Eiropas pusgadu tiek runāts par jaunu iniciatīvu, un tai jātiek īstenotai. Un vēl viena lieta, ko gribēju uzsvērt, un arī šeit piekrītu tam, ko teica Zajerkungs, ir tas, ka komisija šobrīd pilnīgi noteikti ir apņēmusies samazināt arī regulējošo kopējo nastu, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Šķiet, ka jūs liksiet priekšā šī gada beigās arī paziņojumu par to, kādas tālākas soļi ir um, regulējuma samazināšanas jomā. Bet jāsaka, ka 2013. gadā tas ir arī jāīsteno. Mums ir jāspēj kopumā paskatīties uz to, eh, kā kā notiek likumdošanas darbs. Varbūt parlamentā jābūt vairāk izvērtējumam pirms tiesību aktu pieņemšanas. Un vēlamies to šeit palīdzību arī no jums. Un tāpēc noslēgumā priekšsēdētāji komis, kungs var teikt jums tā ka galvenais ir, lai mēs gūtu arī panākumus izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā. Un to varam panākt tad, ja izpildam šo plānu, kas ir mūsu priekšā. Gal galā izaugsmu, kā Zajerkungs teica, nāks no maziem uzņēmiem pakalpojumu jomā. Mums ir pakalpojumu direktīva. Jūs un dalība valstu un mūsu ziņā šobrīd ir sadarboties, lai nodrošinātu šo darba vietu izveidi. Paldies, Hāba kungs. Tagad ir pieteikusies arī Andersāns kundze no Gojas. Paldies priekšsēdētājiem. Um. E, uh, Eiropas Savienības atbilde uz arvien pieaugušo pretestību pret taupības politiku uh, ir vienmēr tikai uh, E, ciešāka savienība. Bet komisijas darba programmā ir jābūt radikāli jaunai pieejai, cilvēku vērtību, e, vajadzības pirms profitiem un īpaši jārūpējas par vājākiem sabiedrības locekļiem, sievietēm un bērniem. E, darba programmā ir valsts investīcijas jāveicina izaugsmu, darba vietu radīšanu, jāatbalsta mazi video uzņēmumi un katras dalībvalsts īpašām vajadzībām ir jābūt eh, ņemtam vērām. Tā ir jābūt eh, reakcija uz krīzi, taču laika ir maz. Un gribu sacīt, ka mums ir jābūt elastīgiem eh, griestiem, jānoraida mikroekonomiskā kondicionalitāte piekļuvēja kohezijas politikai, reģionālais attīstības fondiem. Uh, saistošai e, garantijām, e, cilvēcienīgiem darba apstākļiem un apmācībai, visaptverošai e, stratēģijai pret vārdarbību pret sievietēm un arī um, bērnu aprūpēji uh, ir jāvēlt lielāku uzmanību. Paldies! Uh, visiem kolēģiem vēl sacīt, ka debates vēl turpinās. Mūsu uh, darbkārtībā ir paredzēts vēl trīs runātāji. Lūdzu visus, kas ienāk zālē, eh, cienīgi attiekties pret šiem trim eh, runātājiem, viņus uzklausīt, un tagad dod vārdu Fanhekas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Jā, eh, komisija savā darba programmā 2013. gadā pašā aug, augšā ir izvirsi, īstenībā tā vajadzēja būt ļoti pieticīgai, jo šī ekonomiskā krīze, kas uh, mūsu kontinentu ir skārus smagāk nekā citus kontinentus, tā ir realitāte, un visas pasakas, un visi urā saucieni, un uh, viss satraukums, uh, un visi apgalvojumi par ka to, kā Eiropa esot vislabākā ekonomika, un plūstot piens, un uh, medus, un tas viss ir tikai tāds stāsti. Kas Eiropas komisijai, ko tai vajadzētu darīt? Uh, 2013. gadā vajadzētu paaugstināt Eiropas Savienības budžetu. Bet īstenībā tas ir nepieņēmami. Mēs varam nosaukt simtiem piemēru, kur nauda ir faktiski nomesta uz grīdas, un, un to ir uh, eh, izdarījusies Eiropas Savienības iestādes. Nauda tiek tērēta arvien sliktāk. Piemēram, bieži vien ir dažādi konsultatīvie orgāni un uh, Daudz, daudz dažādas apvienības, kas vispār nedod nekādu pievienoto uh, vērtību, ir subsīdija politika, ļa, kas tiek ļaunprātīgi izmantota, ir uh, milzīga izšķēdēšana Eiropas Savienības attīstības politikā. Komisija beig, beidzot vajadzētu izstrādāt darba programmu, kas, kur ir, būtu runa par lietas būtību, kur vajadzētu likvidēt šo lieko balastu un vajadzētu koncentrēties tikai uz to, kā radīt tādus apstākļus, kas tiešām atļautu uh, panākt izaugsme un lielāku konkurētspēju mūsu Eiropas uzņēmēm. Paldies! Sirsnīgs paldies, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Un pārtrauciet savus individuālās un divpusējās sarunas. Vārds tagad Andru Bronskungam. Paldies. Es citēju. Kopumā Eiropas Savienība ir recesijā. Eh, maigā recesijā. Tas ir visbriesmīgākais eh, maldināšana eh, pirms kopš sen ilgiem laikiem. Apvienotā karalīste jau ir savus darbvietas eksportējis, tagad arī savu apmācīto darbspēku. Eiropa neļauj šīm valstīm efektīvāk konkrētspēj iesaistīties um, savu valūtu uh, Eh, vērtību samazinot, tās sagaida eh, valstīs, kurās arvien samazinās eh, cilvēku ienākumu, izkloties no parādiem. Rietumu pasaules mazāk apmācītais darbspēks ir ieslīdis pastāvīgā bezdarbā. No tā karalistē viņi ir spiesti verdzības apstākļos strādāt, <clears throat> lai uh, Eh, lielie uzņēmumi gūtu profitu. Eh, un Austrum Eiropas valstīs zaudēja savu vismotivētāko un labāko darba spēku. Izaugsme ir eh, tiek veicināta ar glob, it kā globālisma metodiem. Patiesībā tas tikai grauj mūsu konkrēti spēju Eiropas Savienībā. Uh, runā par vienoto eh, Eiropas tirgu, bet patiesībā tā vēlas panākt vienoto globālo tirgu, kur eh, nepieņemam darba apstākļi tiks uzspiest visiem darba ļaudīm. Paldies! Sirsnīgs paldies! Un... Eh, dāmas un kungi, tagad esam tajā pašā situācijā, kur vakardien. Parlamenta prezidents jums visiem ļoti skaidri norādīja, ka ir arī mūsu interesē lai šajā zālē valdītu noskaņojums, kas būtu parlamenta un runātāja cienīgs. Lūdzu, ieņemiet vietas. Un tagad galvārdam dod vārdu komisijas viceprezidentu kungam Šefčovičam, lūdzu. Paldies, priekšsēd. E, paldies visiem runātājiem, kas izteicās savu politisko grupu vārdā. Debate ļoti skaidri parādīja, ka starp komisijas darba programmu plāniem 2013. gadam un šī parlamenta prioritātēm, politisko grupu prioritātēm ir liela saskanība. Es domāju, visi piekrīt Sairkunga vārdiem. Uh, ka nākamo paudzi nedrīkst uh, atstāt parāgu jūgā, bet ir jādod viņiem ilgspējīgs darbvietas. Un tieši to arī mēs ierosinam. Tieši tas ir paredzēts mūsu ierosinātos pasākumos eh, šādu rezultātu jāpanāk. Tādēļ komisija vienmēr iestājas par viedu konsolidāciju, apzinoties, ka mums ir jāatbrīvo darba uh, dalībvalsts no pārliekiem parādu slogiem. Tas ir jādara tā lai izaugsmas politika netiktu traucēta, tad politika, kas rada darba vietas un izaugsmu. Un es domāju, ka diskusijās ļoti skaidri tas atspūļojas ar dalību valstīm eh, zem jaunā ekonomiskās pārvaldības liet, uh, titulu. Vēl viena prioritāte, kuru skaidri izcēla visi runātāji, bija bezdarbs un īpaši jauniešu bezdarbs, kur diemžēl jaunie cilvēki ir īpaši smagi skārti, kam nav ne apmācības, e, ne darbvietas. Tādēļ esam sākuši ar astoņām darbvietām konkrētas sarunas ar konkrētiem rezultātiem, kas jau ir panākts. Mums ir izdevies pārlikt vairāk nekā 7 miljārdu es e, līdzekļu e, konkrēti jaunu darbu vietu radīšanai, un mēs ticām, ka šī līdzekļu pārlikšana mums palīdzēs radīt 460 tūkstoši jaunas darbvietas jauniem bezdarbniekiem visā Eiropā. Mēs gribam no pieredzes mācīties un šo programmu attiecināt varbūt arī uz citām dalībvalstīm, kuras cīnās ar līdzīgām programmām un līdz gada beigām mēs griezīsimies pie jums ar ierosinājumu vienotam ietveram jauniešu darbvietu garantēšanai, kas ļaus jauniešiem atrast savu pirmo darbvietu. Pilnīgi varu piekrist daudziem visiem runātājiem, kas iestājas pār pātrināt darbu digitālā vienotā tirba e, interesēs. Ļoti skaidrs, ka tas ir instruments darbvietu radīšanai. ES, IKP, Eh, audzēšanai, un ja mums izdotos visas uh, savus mērķus šajā jomā sasniegt, tad mēs es budžetu jau par 4% līdz 2020 gadam varētu uzlabot. Runāt par birokrātiju. Es domāju, šeit mums ir jāstrādā kopā, mūs eh, ļoti iedrošināja uh, veiksmīgās sarunas uh, par finanšu sektoru regulēšanu Kā jūs zināt, mēs izpildījām savu solījumu administrīvos slogus samazināt eh, par vairāk nekā 30% eh, šogad, un tagad mums jāstrādā ļoti cieši ar dalību valstīm, kurām nāksies šo jauno pieeju īstenot, un arī jāizno vienkāršošanas pasākumi Piekrīt Andriju un Enrikiem, kuri sacīja, ka Eiropas pilsoņiem ir jāredz, ka Eiropas institūcijas ir šeit, lai strādātu viņu interesēs, lai aizstāvētu viņus un ka mēs to darām, respektējot kopienas metodi. Mēs arī virzam uz priekšu savus politiskos plāns, iedibinot skaidru banku, uh, fiskālo un politisko savienību, un mēs to darīsim, kā mūsu zaļos partijas kolēģis sacīja ar holistisku pieeju un ilgspēju pieeju. Runājot par finanšu darījumu nodokli, es domāju, pagājušajā ekofina sanāksmē mēs skaidri redzējām, ka mums nebūs vienprātības šim ierosinājumam. Tādēļ komisija izstrādās finanšu darījumu nodokli ar pastiprinātās sadarbības mehānismu palīdzību. Paldies Hārber kungam, ka viņš izcēla vienotā tirgus akta viens nozīmu un arī, ka mums ir jāvirzās uz vienotā tirgus aktu divu. Neapšaubām, vienotais tirgus ir vislabākais instruments, kas mums ir, lai radītu jaunas darbvietas un ekonomisku izaugsmu. Kā jūs ziniet, abas mūsu institūcijas, gan komisija, gan Eiropas parlaments, vēlējās uh, uh, ātrāk panākt vienoto uh, tirgus aktu ar starp institūciju vienošanos. Tas mums ļautu ātrāk virzīties uz priekšu, dot mums garantiju, ka šie labie priekšlikumi ātrāk tik pieņemti. Tagad zinām, ka ar tādu pats entuziasmu no padomas puses šī ierosinājuma nesaskārās. Bet turpināsim ar viņiem sarunas par to, kā mēs varam vienoto tirgu virzīt uz priekšu ātrāk nekā līdz šim. Attiecībā uz pēdējiem diviem punktiem, kas tikuši pieminēti, mēs jau runājām par laba daudzgadu finanšu plānu nozīmi, par ES budžetu nozīmību, kas ir viens no mūsu svarīgākajiem investīciju rīkiem Un kas attiec uz investīcijām, eh, uz tirdzniecību, es domāju, Eiropa ir ļoti labs tirdzniecības partners, esam eh, lielākais tirdzniecības bloks pasaulē, nesam piekāpuši tik ļoti, piekāpušies tik ļoti citiem tirdzniecības partneriem kā ASV un Japānai. Un es domāju, mums ir jāturpina eh, veicināt tirdzniecību. Protams, ka tā ir jābūt balstītāja uz godīgiem un apusēji pieņemiem principiem. Paldies, priekšsēžkungs! Komisijas priekšādātā vietnieku kungam sirsnīgs paldies par uh, noslēguma vārdiem, kas uh, noslēdz mūsu debates par uh, komisijas darbu programmu. Ir iesniegti seši rezolūcijas projekti, un tad vajadzēs par tiem balsot, ka mēs balsojumu par tiem pārliekam uz septembri, kā tas tika jau paziņots. Debats līdz ar to ir eh, pabeigtas, un mēs pēc dažām sekundēm sāksim balsošanu.